Uzreiz ķersimies pie balsošanas. Es gribētu visiem pajautāt, vai jums līdz ir balsošanas kartiņas. Bene, punto 11 all'ordine del giorno, istituzione del programma. Tātad 11. darba kārtības punkts pētniecības un inovācijas pamatprogrammas 2014. un 2020. gadam apvērsnes 2020 izveida. Referenta ir Sandra Kalnieta. Sandra, vai jūs vēlties kaut ko sacīt? Pavisam īsi es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas deva savu pienesumu šī atzinuma izstrādē. Es domāju, ka mēs esam sagatavojuši labu līdzsvarotu atzinumu, bija iesniegt vairāk nekā simts grozījumu. Balsosim, paldies! Molto bene, grazie Sandra. Allora inizi... Lielas paldies, Sandra. Sāksim. Ievietojiet lūdzu balsošanas kartītes aparātā. Sākam balsot. Sākam balsot 15. pāns, lūdzu. No problem. They can't. You cannot that you vote. Ok? Votato tutti? Chiuso. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 16. grozījums. Sākam balsot. All the nations are black. Hmm? No, ma è possibile. Eh, eh, no. Ah. Il vicepresidente Papastankos chiede se siete d'accordo. Papastāmkas kungs, vicepriekšsēdētājs, lūdzu, vai mēs nevarētu noturēt balsojumu blokā, jo tie visi ir tādi grozījumi, par kuriem mēs varam balsot par. Vai varam blok blokā balsot? Nē, daži cilvēki vēlas tomēr balsot citādi. Nē, mūsu gadījumā Mums ir dažas negatīvas zīmes, mēs varētu līdz 26. balsot blokā. Nē, nu tad balsosim par katru atsevišķi. Par celsim rokas tā vietā. Priekšstādātāji, vai es tomēr varu iejauties? Silvestris kungs. Tautas partija balso pār par visu, ja citām grupām ir viens vai divi negatīvi balsojumi, nu tad balsosim vispirms par tiem grozījumiem, kur ir negatīvi nostāju, un pēc tam balsosim blokā, un tad divu minūšu laikā būsim pabeiguši darbu. Priekšsēdētājs. Labi, nu tad celsim rokas. 15. esam tātad nobalsojuši. Kas par 16. pret? Pieņemts. Trešais. Kas par? Pret? atturas pieņemts. 17. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 18. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 19. grozījums, ne 9, 20. par pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas pieņemts. 22. pār, pret, atturas pieņemts. 23. Gierlings kundz par, pret, atturas pieņemts. 24. un 5. kopā par, pret, atturas pieņemts. 27. par, pret, atturas pieņemts. Un tagad 32. kas par, pret, atturas, pieņemts. 29. par, pret, pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski 29. grozījums, sākam balsot. 29. grozījums. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. 33. kas par, pret, atturas pieņemts. 34. par, pret, atturas pieņemts. 35. par, pret, atturas, pieņemts. 36. kas par, pret, atturas, pieņemts. 37. par, pret, atturas, pieņemts. 38. par, pre, pret, atturas, pieņemts. 39. par, pret, pieņemts. 41. par, pret, atturas, pieņemts.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 pret. Pārbaudīsim elektroniski. 45. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 46. grozījums par, pret, atturas pieņemts.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 Es teikšu, ka pieņemts. 53. par, pret, atturs pieņemts. 52. par, pieņemts. 51. par, 54. par, pieņemts. 55. par, pret, atturas pieņemts. 56. kas par, pieņemts pret, atturas pieņemts, 57. par, pret, pie, atturas pieņemts, 58. par, pret, pieņemts. Pārbaudīsim par Silvestru kungu grozījumu. Nē, ne, nepārbaudīsim tomēr. Un tagad pārējiem pie apsvērumiem. Par tiem balsosim blokā. Nē, tomēr nē. Piektais par pret atturas pieņemts. Sestais pret par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sēstais apsvērums, ko iesniedz Sikerska kungs. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Septītais par, pret. Atturas pieņemts. Pirmais par, pret, atturas pieņemts. Astotais par, pret, pret, kas bija, atturas pieņemts, devītais par, pret, kas ir pret, pieņemts, desmitais par, pret, pieņemts, div, otrais par, pret, atturs pieņemts, vienpadsmitais par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim 11. Pārbaudīsim tātad 11. Sākam balsot. Visi nobalsoja. 11. apsvērums. Noraidīts. Jums bija taisnība, 11. ir noraidīts. 12. 12. kas par pret atturas. Es saku, ka pieņemts. 13. kas par pret atturas pieņemts. 14. pēdējais par pret atturas pieņemts. Un nu, tagad galīgais balsojums par atzinumu ar šiem grozījumiem. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Tātad galīgais balsojums par šo atzinumu. Vai visi nobalsoja? Paldies! Atzinums ir pieņemts. Apsveicam Kalnietes kundzi. Un tagad ātri pāriesim pie 12. darba kārtības punkta īpašā programma, ar kuru īsteno pētniecības un inovāciju pamatprogrammu 2014-2020 gadam apvērsnes 2020. Referenta Kalnietes kundze. Ja neviens nevēlas izteikties, tad varam tulīt pāriet pie balsošanas. Labi. Sāksim no paša sākuma 8. grozījums, kas par, pret, jāpārbauda elektroniski. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt. Paldies. Tālāk. Devītais grozījums, kas par pret apturas. Pārbaudīsim elektroniski. Nu, tātad devītais grozījums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. Tālāk Desmitais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Divpadsmitais par, pret, noraidīts. Trīspadsmitais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Četrpadsmitais, kas par, pret pret atturas pieņemts. 15. kas par pre, pret atturas noraidīts. 16. kas par pret atturas pieņemts. 17. kas par pret Lūdzu, visi celiet rokas neredzu citādi. Kas atturas, man liekas, ka pieņemts. 18. un 19. kopā, kas par, pret, atturas pieņemts. Tālāk 22. kas par, pret, pārbaudīsim elektroniski. 22. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. kas par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Tātad 20. grozījums. Balsojam elektroniski. Vai visi nobalsoja? Noraidīts. 21. kas par pret Pārbaudīsim elektroniski arī šo 21. grozījums. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Noraidīts. 23. kas par pret kas pret, atturas, pieņemts. Nē, es atvainojos, noraidīts, saka priekšsēdētājs. Tālāk, 24. kas pār, pret, pieņemts. Tālāk, 25. kas pār, pret, noraidīts. 26. pār, pret, atturas pieņemts, 27. pār, pret, atturas pieņemts, 28. kurš ir pret, apturas noraidīts, 29. kurš par, pret, atturas pieņemts, 30. par, pret, atturas pieņemts, 31. par,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 pieņemts. 46. par, pret, atturas, pieņemts. 47. par, pret, atturas, pieņemts. 48. par, pret, atturas, pieņemts. 49. par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērumu punkti. O, trešais par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas šķiet, ka noraidīts. Noraidīts. Sestais grozījums par pret atturas liekas, ka pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad balsosim par atzinumu projektu ar šiem grozījumiem, galīgais balsojums. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Balsojam, beidzam balsot. Lielas paldies, atzinums ir pieņemts. Apsveicam Kalnietes kundzi. Punto 13. Notizie importante. Tālāk pārējām pie 13. punkta. Un nu, šeit es gribētu sākt sarunu par ļoti svarīgu jautājumu. Lauksaimniecības produktu kvalitātes schēmas. Mūsu referenti ir Garcija Pēres kundze. Viņi ir gatavi ziņot par eh, trialoga rezultātiem. Uh, Tātad nākamajā darba kārtības punktā mēs runāsim par kvalitātes sistēmām, kas attiecās uz lauksaimniecības produktiem, uz tirzniecības standartiem. Šeit mēs runājam par vienu kvalitātes paketi, pie kuras e, strādā Garsīs Peres kundze. Tad Garsī Peres runās par abiem diviem punktiem, 13. un 14. kopā. Tātad ir bijis trialogs 21. jūnijā, kas notika. Uh, Tālāk eh, pēc veiksmīgām sārunām par šo dosie kompromisu formā ar padomu izdevās vienoties ļoti labi. Īpašā lauksaimniecības komiteja jūnija mēnesī savā sanāksmē izskatīja šo dokumentu, arī apsprieda un pieņēma šīs regulas konsolidēto versiju, un šis regulas teksts tagad ir jūsu rīcība. Un septembra mēnesī mēs plānojam to apspriest plenārsēdē tātad kopā ar ziņojumu par kvalitātes sistēmu. E, tagad es došu Račie Garsī Pēres kundzē, varbūt e, viņi varētu pastāstīt jaunāko informāciju par triologu mums. <clears throat> Jā, es izteikšos ļoti īsi. Gribu tikai īsumā pateikt, ka Mēs veselu vienu gadu vedām sarunas par šo jautājumu. Mums ir bijuši dažādi trilogi. Tātad šeit ir regulas attiecas uz lauksēmniecības produktu kvalitātes schēmām mēs tā kā eksperimentējām, mēs centāmies izmēģināt parlamenta jauno lomu, Lisbonas līguma jaun, jaunajā versijā, tad parlamentam noteikts funkcijas mēs gribējām pārbaudīt. Tas bija tā kā tāds eksperiments, kur mēs skatījāmies, kā mums paveiksies. Mēs e, mēģinājām izsekot, kā komisija un padomu ņems vērā parlamenta viedokli, rezultātā mēs strādājam, un lūk ir arī darba produkts. Mēs varam būt diezgan apmierināti ar šo rezultātu. Lai gan jāsaka, ka varbūt viens no svarīgākajiem jautājumiem parlamentam, kas tika spriests, proti Tātad apjomu kontroli no ražotāju organizāciju puses, tas jautājums mums bija ļoti svarīgs, bet tas netika iekļauts. Būs arī padomas deklarācija, kur būs atsauce uz šo pretrunīgo jautājumu, uz ražotāju organizāciju īpašo lomu. Padome ir uzklausījusi parlamenta viedokli un uh, laikam KLP reformas kontekstā šo ražotāju organizāciju jautājumu ņems īpaši vērā. Eh, tad būs no padomas puses politisks paziņojums vai arī politiska deklarācija. Tādā veidā šis jautājums tiks atrisināts. Tas nav tas, ko mēs gribējām no paša sākuma. Mēs parlamenta puse bija savādāk, eh, parlamenta puses viedoklis bija cits, bet eh, citādi mēs esam izkonsolidētu tekstu, šeit ir visi jautājumi, kas attiecās uz dažādiem procesiem. Mēs esam cenšies arī vienkāršot kvalitātes kontrolas sistēmas, mēs esam centušies viscaur stiprināt ražotāju organizāciju lomu. Lūk, tie ir jautājumi, kas mums bija īpaši svarīgi, kurus mēs arī virzījām. Tad vēl bija jautājums par noteiktiem produktiem, kas tiek ražoti kalnainos apvidos, tiešā pārdošana arī bija vēl viens jautājums. Tur arī mēs griezāmies pie komisijas, lūdzām, lai komisija veic izpēti un nāk ar izpētes rezultātu, kā varētu tiešās pārdošanas formā, tieši runājot par eh, ražojumiem, kas tiek eh, ražoti salās, kā varētu uh, izkontrolēt šos produktus. Arī par tradicionāliem produktiem runājot, par TSG produktiem arī mēs šo jautājumu virzījām, un es ceru, ka kolēģi būs apmierināti. Mēs arī tālāk atbalstījām to kompromisu, ko pieņemam šajā komitejā. Un vēl par procesiem un par procedūrām Arī tur mums izdevās saglabāt status quo, un es gribētu pateikties komisijai par tehnisko palīdzību. Gribētu pateikties visiem ēnu referentiem par palīdzību. Un šajā darbā mēs nonācām pie koleģiāliem risinājumiem. Man izdevās panākt tādu kopsaucēju starp dažādiem kolēģu uh, viedokļiem un esmu ļoti pateicīga kolēģiem par atbalstu. Un vēl gribētu pateikties arī mūsu komitejas sekretariātam, arī savam birojam. Tad visi šie cilvēki atbalstīja, atbalsts bija neatsverams un rezultātā mums ir produktīvs eh, teksts. Kvalitātes schēmas ir ļoti svarīgas, ražotāji gaidīja šo schēmu izveidi, un es ļoti ceru, ka septembrī mēs varēsim balsojot pabeigt šo ilgo darbu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Vēl no savas puses gribētu arī uzslavēt referents kundzi, tas ir lielisks darbs lai arī mēs neieguvām simtprocentīgi visu mūsu ideju atbalstu, tomēr eh, teksts ir pietiekami līdzsvarots un par tiem jautājumiem ko mēs arī ne, nespanācām. Te tomēr Dantēna kungs arī piestrādāja, tad viņš strādā pie vienotās KLP reformas jautājumiem, un tāpēc Dantēns eh, vēl mm, tālāk pavirzīs mūsu jautājumus, varbūt tos, ko mēs šeit nepaguvām iegūt. Un Ja mēs salīdzinām komisijas sākotnējo priekšlikumu un arī tagad beigu tekstu, kas ir tā kā politiskā trialoga rezultāts, redzēsiet, kāds kontrasts ir pret sākotnējo tekstu, un te ir jāuzslavē parlaments un tīpaši komiteja un arī mūsu referente. Tālāk vēl sekošā informācija. Smita kungs vai, vai nē, referents kungs vēl. Vēl viena lieta, ko piemirsu atzīmēt. Es gribētu pateikt komitejai, ka plenārsēdē septembra mēnesī mēs balsosim tikai par kvalitātes schēmām vai kvalitātes sistēmām. Bet eh, runājot par grozījumiem mārketinga standartos, padomas regulā, attiecībās tirdzniecības standartiem, tur ir nepieciešams vēl mandāta apstiprinājums. Tātad mēs septembrī par grozījumiem nebalsosim tikai par lauksaimniecības kvalitātes schēmām. Smita kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es nezinu, man nu ir jābūt dusmīgam, bet es redzu, ka pietiekami daudz dusmīgo individu šodien no Britu salām ir ieradušies, tāpēc es negribu dusmīgo rindas uh, papildināt. Es gribētu kolēģi Garsī Pērēs kundzi atbalstīt un uzslavēt. Lieliski, ka viņa strādāja, kontaktējās ar visiem kolēģiem citās komitejās. Es arī gribētu pateikties sekretariātam un visiem biroja darbiniekiem. Šis dosie nav bijis viegli virzāms, lai arī mēs neesam simtprocentīgi ieguvuši to, ko mēs gribējām. Mums ir jābūt realistiem. Rezultāts ir pietiekami labs un arī tas ka mēs pārliecinājām padomi darīt kaut ko tādu, ko viņi nemaz negribēja. Bet tas tā īsti nav. Mēs panācām ļoti daudz, ko mūsu iedzīvotāju, mūsu ražotāju vārdā. Tomēr mēs nepanācām pilnīgi visus mērķus, ko mēs noteicām sev šeit komitejā. Tātad ir kaut kas pozitīvs, pētījums par lokālo lauksaimniecību, par tiešo pārdošanu bet tur arī kalnos ražotie produkti ir labi. Tomēr par piedāvājumu pārvaldību. Šajā jautājumā mēs neesam panākuši pilnīgi neko. Mēs jau te pieminējām politisko deklarāciju. Te mēs padevāmies ļoti viegli, un tas nav labi. Es domāju, ka šī deklarācija būs pilnīgi bezjēdzīga. Bet eh, mēs esam politiķi, dažkārt reāla politika diktē mums savus noteikumus, bet mēs nedrīkstētu apstāties Agro Europe ir raksts. Un priekšsēdētāji, jūs lasiet šo rakstu, un tur ir par koplēmumu un par to, kā mums būtu jāstrādā nākotnes sadarbības vārdā, bet nevienmēr mūsu sadarbība ir produktīva, un mums ir jāņem vērā tas arī nākamajās sarunās ar padomu, mums ir jābūt ambiciozākiem, jāprasa vairāk. Uh, un nevajadzētu iziet uz kompromisu, piekāpties. Mēs nevaram piebilt, pieņemt visus kompromisus arī šo te ne, un tāpēc mēs gribētu arī iesniegt savus grozījumus laika gaitā. Priekšsēdētājs, liels paldies par šo komentāru. Es varētu pozitīvi līdzvarot to, ko jūs teicāt. Es piekrītu Smita kungam, bet mm, mums ir jābūt uzmanīgiem vienā jautājumā par šiem kalnu produktiem Dalībvalstīm ir uzdevums vai pienākums rīkoties šādi. Izmantot, ir jāizmanto noteikti schēmas sakarā ar kādiem produktiem. Dārfman kungs, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pavisam ātri runāt. Pirmkārt, es gribētu pateikties Račī par ieguldīto darbu. Es domāju, ka šo dažu mēnešu laikā mēs esam ļoti labi sadarbojušies. Mēs esam pieņēmuši parlamenta nostāju, kas mums tik tiešām palīdzēja vairākos jautājumos, kur guvām uzvaru. Es esmu nedaudz pārsteigts par zaļo viedokli, jo ņemot vērā to, ko mēs panācām šī mēneša laikā, viņi šķiet nepaud šādu viedokli, bet, nu, protams, tad, kad balsosim, tad. Uh, joprojām es domāju, ka mums izdosies pirmajā lasīmā pieņemt šādu nostāju. Jūs jau arī sacījāt par šiem svarīgajiem punktiem - apjomu kontrole, piegāžu pārvaldība. Es domāju, ka tas ir maz solīts uz priekšu, bet tomēr solis uz priekšu. Mišela Dantēna ziņojumā es ceru, ka mums izdosies uh, spērt vēl tālāk soli uz priekšu un pārliecināt padomi, ka programmēšana ir liederīga ražotājiem. Piegāžu pārvaldība arī ir ļoti būtīgs, būtisks jautājums, un tagad tas ir vienīgais jautājums, kas neiekļaus šajā likumdošanā. Man politiskā grupa apstiprina to, ko mēs panācām. Paldies, Herbert. Smita kungs atkal ļoti ātri. Es tiešām ļoti īsi bet man jānovērt pie rezultāta. Mēs manā grupā esam bijuši ļoti konsekventi. Uh, Un, protams, kolēģim ir taisnība, ja mēs laikam augšā lejā, tad esat vairāk redzamāki, tomēr mēs nevaram pieņemt šo vairākumu pozīciju, un tas nebūs nekāds jaunums jums. Labi, paldies, Raimer kungs, kundze. Un tad ģenerāldirektāra kungs. Paldies! Es gribētu pirmkārt pateikties referentē. Viņa ir paveikusi ārkārtīgi ambiciozu un ļoti čaklu darbu. Nevienmēr tas bija vienkārši. Dažkārt Mēs jau bijām īsi pirms sarunu strupceļu un jāsaka, ka mums tik tiešām viņai bija ļoti grūts darbs un viņai ir, viņa ir ieguldījusi milzīgu pacietību un ļoti lielu darbu, lai panākt progresu. Es domāju, ka mēs balsojumā balsosim par šo trilogu un es apsveicu arī to, ka šie, šīs tirsniecības standarti tagad tomēr tiek skatīt agrārās reformas ietvaros, jo tas ir ļoti būtiski un te kā, nu tā, te varu tik tiešām tā pamatīgi šo tēmu izskatīt. Paldies! Brita, Ereso, Janus. Lielas paldies, Britai! ģenerāla direktora kungs no komisijas pārstāvs. Paldies! Komisija atbalsta kompromisu tekstu, kas nāca pēc 20. jūnija sanāksmes, 25. arī lauksaimniecības komiteja to atbalstīja. Es gribētu pateikties Eh, referents kundzei par ļoti aktīvo redzamo lomu sarunu gaitā. Paldies par ļoti konstruktīvo pieeju no ēnu referentu puses, eh, kas parādījās eh, izcēlā sarunās ar padomu. Un vēl es gribētu atzīmēt arī asistentu un sekretariāta ļoti aktīvo ieguldījumu, kas mums tagad ir. Šis teksts ir labs kompromiss, labi līdzsverots teksts. Un nākamā lauksaimniecības produktivitātes schēmu regula uzlabos Eiropas politiku šajā jomā. Lauksaimniecības komitejas viedokļa atsevišķi punkti ņemti vērā. PGO, PGI logo būs obligāts, arī atbilstības noteikumi tiks ņemti vērā, un arī daudzi jautājumi attiecībā uz ražotāju grupām ir atzīti tad šajā garantijas schēmā mēs iekļausim arī nepārstrādātus produktus, un tad būs arī vienkāršota procedūra nosaukumiem, kas šobrīd e, tiek e, kvalificēti kā TSG bez rezervācijas, tad nākam, nākotnē tas tiks mainīts par kalnu produktiem. Tas ir tā definīcija, ko piedāvāja lauksaimniecības komiteja, tagad ir pieņemta šī definīcija. Un visbeidzot, es gribētu uh, panākt mūsu vienošanos par kvalitātes uh, paketu saskaņošanu ar Lisabonas līguma pantiem. E, šis mūsu kopējais darbs noteikti atbalstīs ražotāju diversifikāciju, dažādu produktu ražošanas iespējas. E, komisija atbalsta šo politisko vienošanos, ļoti ceru, ka lauksaimniecības komiteja un komagrī šeit un arī parlaments kopumā atbalstīs šo tekstu tālāk arī. Priekšsēdētājs, paldies. Un tagad referents kundze, vai gribat kaut ko teikt? Nā, simplemente re... Nē, es tikai gribētu atkārtot vēlreiz savus pateicības vārdus un arī gribētu izteikt Eh, pateicību visām politiskajām grupām. Es ļoti ceru, ka septembra mēnesī mēs nobalsosim par šo jautājumu pozitīvi. Paldies. Tagad 15. darba kārtības punkts. Tas ir atkal mums labas ziņas, padoms regula uz vienotā maksājuma schēmu un atbalstu vīnogulāju audzētājiem. Mums ir Herbert Dortmann kungs, kas ir referents, un šeit atkal bija ļoti svarīgs trialogs. 4. jūlijā Strasbūrā notika šis trialogs, noritēja sarunas ļoti gludi, rezultātā ir teksts, kur ir iekļauti gandrīz visi grozījumi, kas ir mūsu komitejā pieņemti. Lūdzu, Dorfan kungs. Grazie, prezidente. Jā, um, ehm, sistēma tācu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tik tiešām ir tā. Šis ziņojums ir pirmais ziņojums agrārās reformas pakotnē, te ir runa par izmaiņām nacionālo maksājumu jomā. Es gribētu kā referents pateikties pilnīgi visiem tiem, kas šo mēnešu laikā ir palīdzējuši izstrādāt šo ziņojumu. Uh, pirmkārt jau vēnu referentiem un uh, mūsu sekretariāta darbiniekiem. Sirsnīgs jums paldies! Komitejā balsojumā mēs dažos punktos mainījām komisijas priekšlikumu, sevišķi attiecībā uz lēmumu par to, vai šo nacionālo aploksni uh, vai maksājumu kopumu tiešmaksājumu jomā varētu tikt izmantot. Mēs to esam sadalījuši uz diviem gadiem. Sākotnējā priekšlikumā dalību valstīm uzreiz būtu bijis jāpieņem lēmums, bet mēs tagad esam ieviesuši vēl vienu gadu, kurā dalība valsts tad var pieņemt šo attiecīgo lēmumu. Un tad 2013. gadā dalība valstīm būtu jāpieņem galīgais lēmums. Es domāju, ka tas būtu labāks risinājums un, uh, un tādējādi varētu veiksmīgāk īstenot um, agrāro reformu. Pagājušajā trešdienā notika trialogs ar padomu un komisiju. Tur praktiski visi grozījumi, kurus mēs izstrādājām šeit parlamentā, tika pārņemti no padomas un komisijas puses, nu, tika ieviests neliels redakcionāls izmaiņas, bet tas bija tā kā vairāk, eh, lai no juridiskā viedokļa uzlabot šo tekstu, bet, eh, nu, tā koncepcija ir palikusi tieši tāda, par kādu mēs vienojāmies šeit komitejā, ar vien vienīgu izņēmumu. Uh, Un tas ir grozījums, kur iesniedz kolēģi Lulings kundze. Un šajā grozījumā ir runa par to, ka šī nauda no nacionālās eh, aploksnes nav konverģents līdzekļu nauda starp dalību valstīm. Tātad tā nedrīkst būt daļa no šīs konverģences. Komisija paskaidroja, ka tas tā nebūs, jo šis finanšu līdzekļu sadalījums pa dalību valstīm pirms lēmumu pieņemšanas attiecīgajās dalību valstīs ir eh, jāizlem, tad kāds tad būs šis te vīnu budžets. Tā kā jebkurā gadījumā vīns ir, eh, vīnam paredzētie maksājumi nāk tā, papildus nauda. Un tas notiek pēc uh, tam, kad nauda Eiropas līmenī ir jau sadalīta. Nu, līdz ar to šī nauda nevar būt daļa no konverģences sadaļas nacionālajā aploksnē. Un trialogā tātad mēs saņēmām attiecīgi paskaidrojumu no komisijas puses, kur uh, šī procedūra ir ļoti skaidri aprakstīta, un tur ir skaidri noteikts, ka tur līdz ar to arī skaidri parādījās tas, ka šis uh, grozījums ir liekas tādēļ, ka tehniski šī nauda nevar kļūt par daļu no konverģences. Nu, tādēļ mēs pie, panācām vienošanos, un es ceru, ka rudenī gaidāmajā balsojumā rezultāts būs pozitīvs, un mēs varēsim to pieņemt pirmajā lasījumā gan padomē, gan šeit uh, parlamentā. Sirsnīgs paldies! Grazie Herbert, quindi due triloghi importanti. Paldies, Herbert. Tiešām tas ir ļoti svarīgs dialogs, tikpat svarīgs kā iepriekšējais. Uh, vai kolēģi grib kaut ko teikt? Mums komisijas pārstāvs nav šajā jautājumā bet mēs varam uzskatīt, ka esam uzskat... noklausījušies, tad neviens neko negrib teikt, 15. tāpēc ir izsnāts, un tālāk mums ir vairāk kā pusstunda, 40 minūtes tāda brīva laika. Lūdzu, nekur neatalināties. 11. Kipras lauksaimniecības dabas resursu un vides ministrs ieradīsies eh, pie mums, un viņš stāstīs par Kipras prezidentūras programmu. Tāpēc tāds neliels pārtraukums tagad līdz 11.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 Iniziamo, iniziamo innanzitutto dando il più caloroso benvenuto. Sāksim darbu. Ļoti mīļi sveiksim jauno Kipras prezidentūru. Pie mums ir ieradies Kipras lauksaimniecības tādas resursu un vīdas ministru, padoms pašreizējais priekšsādātājs Sofolcis Aletrāris kungs. Ministra kungs, Šīs Eiropas lauksaimniecībā ir ārkārtīgi izšķirīgs brīdis. Jūs prezidentūra norisinās brīdī, kad tiek īstenot KLP reforma, un tas ir brīdis, kad mūsu komiteja noformulēs savu nostāju sarunām ar padomi. Kā jūs zināt, grozījuma iesniegšanas termiņš attiecībā uz KLP reformu ir 13. jūlijas. Pagaidām mēs esam saņēmuši vairāk nekā 1100 grozījumu. Tā kā es domāju, ka mums būs ļoti cieši jāsadarbojas, jāapmainās ar informāciju, lai labāk izprastu padoms kopējo nostāju un mūsu komitejas nostāju, lai sarunas nākotnē būtu vienkāršākas. Protams, Sofaklis kungs mūsu darba kārtībā arī ir daudz citu jautājumu, un jūs noteikti par to pastāstīsiet. Uh, Novēlu jums labu veiksmi Kipras prezidentūras eh, darbības laikā. Mēs eh, redzējām, ka 4. jūlijā bija pozitīvs eh, rezultāts sarunās par vienoto maksājumu schēmu un atbalstu vīnogu audzētājiem. Sirsnīgs veicam jūs šajā komitejā un vēlam jums visu to labāko prezidentūras darba laikā. Lūdzu! Jums vārds, ministra kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi! Man ir ārkārtīgi liels prieks un gods jums šodien pastāstīt par padomas darba prioritātēm lauksaimniecības jomā gaidāmajiem sešiem mēnešiem. Kipras prezidentūra ar nepacietību gaida auglīgu sadarbību starp šīm abām institūcijām. Un mēs jau redzam tādu pozitīvu gaisotni, kas ir iezīmējusies iepriekšējos sešos, gadu, sešos mēnešos, kad prezidējošā valsts bija Dānija. Priekšsēdētāji, kopš pagājušā gada oktobra norisinās debats par komisijas priekšlikumiem attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas reformu. Uh, To uzsāka komisārs Čološs. Par to ir runāts visvairāk gan padomē, gan parlamentā. Šobrīd mūsu priekšā ir izaicinājumi, kas ir saistīti ar KLP reformu. Un lai pareizi risinātu šīs te prioritā, šos prioritāros uzdevumus Eiropas Savienības eh, pilsoņiem, tā skaitā lauksaimniekiem, es gribētu norādīt uz mūsu pozīciju attiecībā uz KLP reformu pakotni. Padomā mēs esam panākuši ļoti būtisku progresu attiecībā uz eh, progresu ziņojumu, kuru prezentēja Dānijas prezidentūra jūnijā. Uh, jūnija vidū. Parlamentā jūs arī esat panākuši ļoti būtisku progresu ar uh, ziņojumu projektiem. Jūsu referenti, Kaplos Santoškungs, Dantēna kungs un Lavijas kungs ir ļoti cītīgi strādājuši. Mēs turpināsim ar lielu nepacietību sekot līdzi, kāds progress tiek panākts jūsu komitejā un uh, mēs gaidām arī galīgo rezultātu, galīgo ziņojumu šā gada beigās. Padomi jau ir sagatavojusi tādu ļoti intensīvu sarunu grafiku visos līmeņos, balstoties uz progresa ziņojumu, ar ko nāca klajā Dānijas prezidentūra. Mēs turpināsim savu darbu, nosakot un precizējot padomes eh, pozīcijas tajos jautājumos, kas vēl nav atrisināti. Mēs esam sagatavojuši jau ļoti lielu kvalitatīvu darbu, bet joprojām daudz, kas vēl ir jāpaveic. Ministru līmenī nākamajā nedēļā padomē ir plānota sākotnējā politiskā diskusija par lauku attīstības un kopējā tirgus organizācijas jautājumiem. Tieši tāpat ir iecerētas tālākas diskusijas citos padoms līmeņos. Mērķis ir nodrošināt, lai novembrī gaidāmajā padomas sēdē būtu pieejama jau tāda vispārēja pieeja attiecībā uz katru no četrām uh, četriem regulu projektiem un lai tad šis te smaguma centrs jau būtu zināms. Tas e, ļaus mums atvieglot reformu procesu un tas ir saistīts, protams, arī ar e, daudzgadu finanšu schēmu, kas tika aps, tiks apspriesta valstu un valdību vadītāju līmenī. Mēs ļoti lielā mērā ceram, ka decembrī gaidāmajā padomas sanāksmē izdosies panākt izšķirošu progresu šajā jautājumā. Dāmas un kungi, priekšsēdētāja kungs. Mūsu sadarbība ar jūsu komiteju ir sākusies ļoti labi. Gribētu atsaukties uz uh, regulu atbalstam uh, vīnaudzētājiem. Šajā ziņā Trialogā Strasbūrā, kas norisinājās 4. jūlijā, mums izdevās panākt vienošanos. Tā bija 4. Kipras prezidentūras darba diena, un tagad mēs ar nepacietību gaidām nākamo parlamentu plenāru sēdi un ceram, ka izdosies panākt vienošanos pirmajā lasījumā. No 10. līdz 13. septembrim. Un tagad par pārējais regulātiecībā uz tiešmaksājumiem. Cet... Pagājušajā nedēļā Strasbūrā tika pieņemta vienošanās ceturtajā lasījumā. Mūsu sadarbība ir bijusi lieliska attiecībā uz abām šīm regulām, gan attiecībā uz atbalstu vīnaudzētājiem, gan uz pārējais periodu tiešmaksājumiem. Abos gadījumos pastāv ļoti liela varbūtība, ka izdosies eh, panākt to, ka šie dokumenti stāsies spēkā no 13. gada 1. janvāra. Kā mēs visi zinām, KLP reforma nevar tikt eh, īstenota izolācijā. Ir nepieciešama eh, efektīva, konkurētspējīga, dzīvotspējīga lauksaimniecība Eiropas Savienībā. Šīs nozars dzīvotspēja ir eh, nepieciešama, lai Eiropas līmenī un eh, globāli panāktu pārtiks nodrošinājumu adekvātu līmeni, ir nepieciešams izstrādāt kolektīvs un konsekvents risinājums cīnoties pret pārtiks eh, nedrošības problēmu visā pasaulē. Un šajā ziņā pārtikas standarti, pārtikas kodeks ir ārkārtīgi būtiski jautājumi Eiropas pilsoņiem, jo to mērķis ir nodrošināt pārtika, ar pārtiku iedzīvotājs un tāpat īstenot la, paraugu praksi pārtiks tirdzniecības jomā. Pārtikas kodeks un pārtikas standarti ir ļoti cieši saistīti ar starptautisko pārtikas produktu tirdzniecību, un rezultātā tiem ir ļoti liela ietekme uz Eiropas Savienības tirdzniecību. 2012. gada pirmajos sešos mēnešos Dānijas prezidentūra paveica lielisku darbu, īstenojot pasākums, kas ir saistīti ar starptautiskiem standartiem. Uh, Viņiem izdevās palielināt ietekmi, palielināt Eiropas Savienības ietekmi šajā jomā. Ierobežotu resursu dēļ Kipra ir lūgusi palīdzību Dānijas prezidentūrai, un viņi ir piekrituši savu darbu šajā jomā turpināt arī 2012. gada otrajā pusgadā. Es esmu pārliecināts, ka Dānijas pārstāvi turpinās aizstāvēt Eiropas Savienības intereses un garantēt augstas kvalitātes standartu saglabāšanu attiecībā uz Eiropas Savienības pārtiku. Tuvojas vēl kāds ļoti būtisks horizontāls jautājums, proti Lisabonas līguma grozīšana. Ar to es domāju pārskatīšanas eh, procesu attiecībā uz komisijas priekšlikumu par eh, pamata aktu un deleģēto aktu, kā arī īstenošanas aktu jautājumu. Nesen mūsu institūcijas ir uzsākušas tādā neformālā ceļā trialogs par dažādiem jautājumiem. Tā ir skaitā par eh, perifērajiem reģioniem, par eh, nelieliem salām, piemēram, Egejas jūras salām un par bioloģisko lauksaimniecību. Es uzskatu, ka ar mūsu pieredzi mūsu institūcijas tagad ļoti labi saprot, cik svarīgs ir šis, šis institucionālais jautājums. Uh, Un jūs jau noteikti zināt, ka padomi piešķir ļoti lielu nozīmi vienotu īstenošanas standartu ieviešanai attiecībā uz visiem pasākumiem, uz visiem Eiropas Savienības likumdošanas aktiem. Kas attiecas uz eh, perifērajiem reģioniem, Dānijas prezidentūras laikā norisinājās trilogs, kura gaitā gan Eiropas parlaments, gan padome uh, panāca tādu skaidrāku viedokli par eh, tiem dosie, kas šobrīd tiek izskatīti. Taču pēc šī trialoga, diemžēl, nebija iespējams panākt tālāk progresu padomas līmenī. Mēs esam eh, gatavi turpināt savus centienus, lai šo procesu pabeigtu pēc iespējas drīzāk mūsu prezidentūras darbības laikā. Paralēli turpinot diskusijas par eh, Egejas eh, salām. Pievēršoties bioloģiskajai lauksaimniecībai, es gribētu sacīt, ka es ļoti augstu vērtēju Dānijas prezidentūras ieguldīto darbu. Mans priekštecis kopā ar Eiropas parlamentu trīs neformālu trilogu ietvaros pētīja iespējas eh, panākt kompromisu pirmajā lasījumā. Neraugoties uz to, ka gandrīz visi jautājumi tika atrisināti, joprojām pastāv lielas eh, domstarpības attiecībā uz eh, diviem pantiem. Taču šobrīd, neraugoties uz to, ka Dānijas prezidentūra ir ierosinājusi kompromisa risinājumus, Diemžēl nav iespējams Eiropas parlamentam pieņemt šo priekšlikumu pirmajā lasījumā. Tagad ir pagājuši 18 mēneši, kopš attiecīgo priekšlikumu ierosināja komisija. Tagad mums ir godīgi un kopīgiem spēkiem jāmeklē iespējas panākt tālāk progresu. Es esmu Es varu jums garantēt, ka Kipras prezidentūra darīs visu, kas ir tās spēkos, lai panāktu būtisku progresu šajā jautājumā un visos tos, tajos jautājumos, kas ir saistīti ar pielāgošanos. Mums visiem ir nepieciešami labi rezultāti šajos jautājumos, tādi rezultāti, uh, kas dos mums visiem labumu. Attiecībā uz tirdzniecības standartiem, kā jūs eh, jau zināt, mūsu pozīcijas šajā gandrīz visos eh, jautājumos, kas attiecas uz tirdzniecības standartiem, ir skaidra. Tā skaitā attiecībā uz eh, vispārējo tirgus, tirdzniecības standartu atcelšanu. Uh, Divos jautājumos par um, zinām tirzniecības standartu aptvērumu un uh, par šo te obligāto lauksaimnieciskās izcelsmes uh, norādīšanu. Tāpat uh, tirdzniecības kontrolēm. Šajos jautājumos mēs saprotam, ka tas ir ļoti būtisks jautājums, ka, ka tie ir ļoti būtiski, Eiropas parlamentam. Mēs šos jautājumus izskatīsim eh, KLP tālākas reformas ietvaros. Lauksaimniecības produktu tirdzniecība ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu lauksaimniecības nozars konkurētspēju un uh, pārtiks pārstrādes nozars konkurētspēja Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti būtiski arī, lai uh, veiksmīgi īstenot KLP reformu, un šī iemesla dēļ prezidentūra pilnībā atbalsta reformu procesu veicināšanas politikai, kas tika uzsākta 2011. gada jūlijā. Šī procedūra šobrīd atrodas otrajā fāzē, pēc tam, kad komisija 2012. gada 30. martā publicēja paziņojumu par uh, informācijas sniegšanu attiecībā uz lauksaimniecības produktiem un to veicināšanu. Mēs sagaidām, ka diskusijas par šo jautājumu turpināsies, un mēs uh, gaidām likumdošanas aktus, ar kuriem komisija varētu nākt klajā līdz šā gada beigām. Uh, Tagad pievērsīšos dzīvnieku veselībai, dzīvnieku audzēšanai un uh, dzīvnieku izcelsmes pārtiks produktiem. Mēs sagaidām, ka komisija nāks klajā ar uh, vairākiem likumdošanas priekšlikumiem šajā jomā Kipras prezidentūras darbības laikā. Pirmais būtu priekšlikums par uh, dzīvnieku uh, krājumu atjaunošanu Eiropas Savienībā, par šo notiekumu pārskatīšanu. Šobrīd ir septiņi dažādi likumdošanas akti, kas uh, ir savā starpā pretrunīgi, un tāpēc ir šis process jāpārskat. Pēdējais komisijas, pēdējie komisijas centieni būs uh, mēģināt uzlabot konsekvenci, lai nodrošinātu, ka pilnībā tiek īstenoti spēkā sošie noteikumi un uh, lai tiktu ieviest lielāka juridiskā skaidrība. Saskaņā ar Lisabonas līgumu likumdošanas priekšlikums uh, tiek izstrādāts parastās likumdošanas procedūras ietvaros. Citiem vārdiem sakot, tiek īstenot koplēmumu procedūru starp parlamentu un padomi. Otrais priekšlikums ir saistīts ar pārtikas eh, ražošanu, tātad ar standartiem veselīgas pārtikas un dzīvnieku, pārtika, eh, dzīvnieku barības ražošanu. Šī likumdošana ir datēta 2004. gadu un eh, to dēvē par veselības pakotni. Tas ir viens no galvenajiem noteikumiem, ņemot vērā, ka šajā ziņā ir zināms inovācijas pieejā gan no parlamenta, gan no komisijas, gan no padomas puses. Mēs vēlamies, lai tikai trīs gadus pēc īstenošanas uzsākšanas tiktu izstrādāts ziņojums. Tur būs apkopu, apkopota pieredze, kas ir gūta kopš 2009. gada, Un eh, tagad mēs gaidām, ka šis ziņojums tiks iesniegts izskatīšanai padomē un parlamentā. Ņemot vērā mūsu novērojums un eh, to, ka turpinās sarunas ar ieinteresētajām pusēm, mēs eh, gaidām reformas pārskatīšanu. Uh, un mēs sagaidām, ka tas varētu būt uh, oktobrī. Ceram, ka jaunais priekšlikums būs vienkāršāks un uh, dos ļoti lielu labumu un tādas ļoti skaidras vadlīnijas. Un tādējādi tiks samazināts arī administratīvais sloks, tajā pašā laikā saglabājot augstus patērētāju aizsardzības standartus. Un uh, visticamāk, ka tas ir visambiciozākais Visambiciozākais, ko mēs sagaidām, ir integrēts eh, Eiropas Savienības likums par dzīvnieku veselību. Mēs ceram, ka mēs saņemsim arī veselu rindu priekšlikumu. Un eh, šajos priekšlikumos būs arī priekšlikumi par augu aizsardzību, augu veselību, sēklām, sēklu pavairošanas materiālu. Eh, šeit mūsu galvenais nolūks ir vienkāršot īstenošanu dzīvnieku labturības politikas jomā. Mēs eh, arī pieturamies pie viedokļa, ka profilaks ir labāk nekā ārstēšana. Un ir iespējama arī, zinām, kavēšanās strādājot pie šiem ļoti svarīgajiem dokumentiem, bet godīgi sakot, es ļoti ceru, ka ņemot vērā pēdējos komisijas darbus, uh, Mūsu prezidentūras laikā mēs panāksim progresu un abas institūcijas varēs pavirzīt tālāk šo tekstu un tas viss dos labumu Eiropas lauksaimniekiem, lopaudzētājiem un arī uzlabos um, labāk uh, pārtiks ķēdes darbošanos līdz brīdim, kad pārtika sasniedz lietotāju, patērētāju. Arī priekšlikumi ir par lielopu elektronisko marķēšanu, arī par lielopu gaļas produktu uh, marķēšanu, ir priekšlikumi arī dzīvnieku transportēšanas jomā. Mūsu prezidentūra turpinās sadarboties ar Eiropas parlamentu konstruktīvā, pozitīvā gaisotnē, lai mēs varētu kopīgi pieņemt lēmumu. Priekšsēdētāji, es pašās beigās gribēju piebilst, ka Kipras prezidentūra darīs visu, ko spējam nākamajos sešos mēnešos. Mēs gribam turpināt šo ļoti atklāto dialogu starp mūsu institūcijām. Tas veidos tādu stipru bāzi, uz, kur pamat, uz kuras pamata mēs varēsim veidot mūsu darbus, un ņems, tas viss būs pamat darbiem tālāk pēc 2012. gada. Paldies, un es gatavs uzklausīt arī jautājumus. Grazie, prezidente. Grazie, kā. Paldies, priekšsēdētē. Paldies, Sofoku, par eh, šo ambiciozo programmu mēs gaidām arī rezultātus no šīs ļoti enerģētiskās pieejas. Mēs ar gandrību konstatējam, ka Kipras prezidentūrai ir ļoti svarīgs šis likumu saskaņošanas process, pielāgojot tos Lisbonas līgumam. Uh, Mums parlamentā tas ir ļoti svarīgi. Mēs neesam vienojušies par daudziem jautājumiem pēdējo triju prezidentūru laikā, un tagad mēs ļoti ceram, ka Kipras prezidentūras vadībā mēs panāksim tādu pozitīvu risinājumu saskaņošanu ziņā ar Lisabonas līgumu. Un, um, nākamajā reizē Strasbūrā mēs balsosim par pirmajiem sešiem likuma saskaņošanas tekstiem. un līdz šīm ir bijis ļoti plašs atbalsts eh, saskaņošanas ziņā, tīpaši mūsu komiteja 95% gadījumiem vienmēr balsojas pozitīvi par. Eh, Satolis, eh, Goblus Santos būs pirmais. Jā, fin... Pirmais Alberts Dēs. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, Es gribētu sirsnīgi pateikties jums par to, ka jūs esat ieradies šeit, lauksaimniecības komitejā, Un, ja šodien daudz kolēģi šobrīd nepiedalās sanāksmē, tad tas nav saistīts ar to, ka viņi nav ieinteresēti jūsu darbā. Tas ir saistīts ar to, ka šodien, šonadēļ beidzas termiņš grozījuma iesniegšanai, un daudzi kolēģi ir uh, ļoti nodarbināti ar grozījumu rakstīšanu. Es pats esmu nu pat parakstījis 75 grozījumus par otro pīlāru, un tādējādi mēs redzam, ka komisijas likumdošanas priekšlikumi agrī komitejā un uh, parlamentā neizies cauri to sākotnējā versijā. Tas ir ļoti labi, mēs uzlabojam komisijas priekšlikumus. Man ir viens jautājums, ministra kungs. Man nedaudz kaitināja tas, ka uh, presē tika ziņots par eh, padomu sēdi, proti, ka Kipra esot vienīgā valsts, kas likumdošanas eh, pro projektus eh, ir apsveikuši tādā formā, kā komisija tās iesniedz. Nu, citas valstis mm, tos bija kritizējušas. Kādā, kāpēc jūs tik pozitīvi novērtējāt šos priekšlikumus? Jo mēs te tomēr secinām, ka ir daži tādi priekšlikumi, kas neatbilst praksē un kas nav tādā veidā īstenojami Eiropas Savienībā. Bet neraugoties ne uz ko citu, es eh, novēlu Tautas partijas grupas vārdā jums eh, lielu veiksmu un panākumu šajā pusgadā. Šis pusgads būs ļoti būtisks attiecībā uz KLP nākotni pēc 14. gada. Šobrīd mēs atrodamies lēmumu pieņemšanas procesā, un es ļoti vēlos, lai mēs varētu saulēcīgi visu šo pakotni īstenot. Un es vēlreiz gribētu, es nezinu, es ierados nedaudz ar novēlošanos, varbūt jau jūs par to runājāt, bet es gribētu dzirdēt jūsu vērtējumu par to, vai lauksaimniecības politikas finansējums pēc 14. gada šajā pusgadā tiks pieņemts. Mēs esam viensprāts šeit komitejā, ka mēs šobrīd runāsim par likumdošanas priekšlikumiem, būs arī balsošana, bet, ministra kungs, galīgais balsojums no mūsu puses būs iespējams tikai tad, kad mēs zināsim, kāds tad izskatīsies uh, šīs te lauksaimniecības politikas finansējums no 14. gada. Es nepiedaru pie tiem politiķiem, kas uh, izdara soli, kas uh, kaut ko sola. Es esmu no Vācijas, no Vācijas dienvidiem, no Bavārijas, Un es tomēr solu saviem zemniekiem, ka lauksaimniecības politika no 14. gada, kur būs pieejama par 20% mazāk naudas, bet gan 30% vairāk darba un vairāk birokrātijas, ka to parlaments tomēr neatbalstīs. Parlaments to nevar atbalstīt, un tāpēc mums ir jāzina, cik daudz naudas ir mūsu rīcībā, un tad mēs arī varēsim pateikt, uh, ko mēs drīkstam sacīt un, un solīt saviem zemniekiem. Jo viens ir skaidrs, tas, ko tagad ir ierosinājusi komisija, tas nozīmē zemniekiem to, ka līdzekļi mazveidā tiks samazināti, jo šie priekšlikumi, ja tie tiks pieņemti, Un te, piemēram, ir ierosinājums 7% no lauksaimniecības eh, zemes noņemt. Tas nozīmē, visu, ka, ka izmaksas lauksaimniekiem būs lielāks. Un ja mēs, padom, ja mēs vēlamies saglabāt Eiropas zemnieku konkurētspēju, tad mums ir jārūpējas par to, lai viņi netiktu pārmērīgi noslogot. Mēs visi runājam par ilgtspējīgu lauksaimniecību, bet tā, tā nedrīkst novest pie tā, ka tiek izstrādāti bezjēdzīgi priekšlikumi, kas uh, izraisa to, ka ražošana, lauksaimnieciskā ražošana iet uz leju. Šeit gal galā Eiropā mums ir pusmiljards eh, iedzīvotāji jā, jāpabaro un um, jārūpēs arī par darbietām. Es eh, vēlu jums panākums, ministra kungs, un es no savas grupas varu teikt, ka mēs ar jums labi sadarbosimies, un daži no darbiniekiem jau sēž jums blakus, un uh, viņš uztur ar mums kontakts, un es eh, priecāšos, ja mums būs laba sadarbība. Paldies! Bene, grazie, Albert. Adesso la parola. Lielas paldies, Albert, un tagad Kopolas eh, Santos kungs. <coughs> Também eu, em nome do meu grupo político. Savas politiskās grupas vārdā es gribētu arī sveikt prezidentūras pārstāvi mūsu komitejā. Es arī vēlu no savas puses jums visu to labāko, visādas panākumus. Šobrīd jūs sākat savu prezidentūras periodu, sākat ar labām zīmēm, ar labām idejām. Es eh, arī atbalstu Mirskunga um, paustās bāžas. Jūs paudāt eh, zināmas grūtības kas ir parādījušās ar personālu pēdējos mēnešos, bet jūs varat izmantot arī koordinators un referentus no dažādām politiskām grupām, un visi kopā mēs varam strādāt pie stratēģijas, kā sastrādāties kopā ar parlamentā, tad mēs ļoti atbalstam jūsu pieeju strādāt ciešāk ar parlamentu. Un mēs ļoti ceram, ka mēs no parlamenta puses arī varēsim jums atmaksāt ar tādu atbildot uz jūsu politisko gribu, ar mums strādāt ciešāk. Tālāk jūs klāstījāt par savām prioritātēm prezidentūras laikā. Nu, mēs atbalstam jūsu plānu sāk darbu ar regulām, kas ir mazāk problemātisks, jo mēs visi saprotam, ka tad, kad mēs um, ķeramies pie grūtākiem jautājumiem, to parasti dara prezidentūras perioda beigās. Arī gribētu atbalstīt kolēģa Desa teikto, ir jautājums par finanšu perspektīvu, par to, kā tiks finansēta kā kopējā lauksaimniecības politika šeit. Šis resursu sadalas jautājums ir ļoti svarīgs, bet mēs esam gatavi strādāt pozitīvi, panākt politisko vienošanos pēc iespējas ātrāk, esam gatavi ķerties pie pretrunīgiem politiskiem jautājumiem. Tas viss būs saistīts ar naudas līdzekļu sadalu. Es ļoti ceru, ka mēs panāksim progresu šajā jomā arī, ka mēs nepiesārņosim mūsu sarunas ar kaut kādiem citiem blakus jautājumiem. Šeit būtu būtu interesanti dzirdēt jūsu viedokli par naudas līdzekļu sadali un um, pārdali. Varbūt jūs varētu šo jautājumu pievienot pie savu politisko prioritāšu sarakstu, lai jūsu prezidentūra tiešām būtu veiksmīga un lai mēs gada beigās varētu sanākt visi kopā un sveikt jūs ar lieliskiem panākumiem jūsu darbā. Paldies, Luis! Tālāk Dantēna kungs un tad Lavijas kungs. Merci. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Padoms priekšsēdētāji kungs, paldies, ka izstrādājāt programmu, kuras ietvaros mēs varam izšķirt stingru gribu, atrisināt jautājumus, kas mums ir ļoti būtiski. Es, protams, vispirms vēlētos jau runāt par PTO un saskaņošanos PTO runājot par um, vadlīniju izstrādēm, mūsu pa sarunu partneri izrādīja ļoti lielu noteiktību, un kā jau priekšsēdētājs pirmīt teica, parlaments gandrīz vienbalsīgi nobalsoja pirmajā lasījumā par mūsu vadlīnijām, un mēs varam tikai paļauties uz jums, uh, padomas priekšsēdētāja kungs. Tajā ziņā, ka jūs kolēģu skatījumu pavirzīsiet uz priekšu Lisabonas līguma ietvaros, ņemot vērā to, ka mēs pašlaik esam kopīgi likumdevēji un uh, lēmumu pieņēmēji. Līdz ar to mums ir paredzēts kopīgs ceļš. Attiecu, uh, attiecībā uz uh, PTO Pasaules tirdzniecības organizāciju, runājot par KLP reformu, mēs varam saprast, ka tirdzniecības pārvaldība vien nevar nodrošināt pārredzamību un drošību ražotājiem. Mēs esam tādā brīdī šobrīd, kad vairākas lielvalstis pārdefinē savu lauksaimniecības politiku, tostarp tās valstis, kas pirms kāda laika tika uzskatītas par attīstības valstīm, taču šobrīd tās jau ir nopietni konkurenti tirgū. Piemēram, Brazīlija ir nolēmusi par uh, ārkārtīgi būtisku budžeta pieaugumu lauksaimniecībai, kas attiecas uz ASV ne tikai pēdējie dati, kas e, ir mūsu rīcībā, ir daudz lielāki nekā tie, kas tika norādīti Firm Act sākumā, un ASV pārskata savu atbalstu lauksaimniecībai par labu lauksaimniecības sektoram. Līdz ar to Ir diezgan paradoxāli, ka šajā brīdī Eiropas Savienība pamet, atstāja novārtā tirgus uh, kontroli, tirgus pārvaldību, lauksaimniecības politikas ietvaros, un uh, to starp līguma ietvaros uh, tiek atstātas novārtā līguma ietvaros paredzētā patērēto aizsardzība. Patērētāju patēriņa cena, diemžēl, nav tā pati, kas eh, ražošanas cēra, cena. Patērētājs eh, šīs, nestabilitā, šīs nestabilitātes pirmais upuris. Piena krīze, piemēram, kā mēs varam to zināt, pirmkārt jau ir radusies cenu krasā kāpuma dēļ, Līdz ar to patērētājiem nācās mainīt savus uh, pārtikas uh, pirkšanas paradumus, savus patēriņu paradumus. Līdz ar to es ļoti ceru, ka jūs apzināsieties padomas līmenī, ka padome nevar balstīties uz 20. gadsimta politiku, bet kas vairs nav 21. gadsimta politika. Grazie, Mišel! Paldies, Mišel! Lavijas kungs! Paldies! no savas puses. Es arī gribētu sirsnīgi pateikties Kipras prezidentūras ministram par šīs eh, aktualizētās informācijas sniegšanu. Paldies par plānu izklāstu uz nākamajiem sešiem mēnešiem. Jūs vadīsiet arī lauksēmniecības padomu. Es gribētu izcelt divus, trīs jautājumus, kas varētu uh, būtu ļoti svarīgi gan mūsu darbā, gan arī KLP reformas sakarā. Pirmais jautājums nav tieši saistīts ar jūsu kompetences ministra kungs, bet um, varbūt, ka jums ir informācija par to no padoms, kādā veidā mēs varētu pātrināt darbu pie daudzgad finanšu schēmas. Mēs šajā komitejā neesam varējuši nobalsot galējā balsojumā šo MFS jautājumu, daudzgad finanšu schēmas jautājumu. Mēs dzirdam arī zināmas baumas par to, kā virzās sarunas ar padomi, un mēs saprotam, ka šīs sarunas ar padomi nevirzās pozitīvi. No vienas puses ir skaidrs, ka Dānijas prezidentūras pēdējos mēnešos mēs nepanācām gaidīto progresu vienkārši puses ieslīga debatēs. Tomēr mums ir izveidojies tāds saruna ietvers. Mēs ļoti ceram, ka šajā ietverā mēs varēsim iet uz priekšu, nonākt līdz cipariem. Finanšu ministru un vispārējo lietu padome skaidri parādījās šī strupceļa lieta, ka ļoti grūti ir no, izrunāt visas lietas, kas saistīts ar budžetu un daudzgadu finanšu schēmu. Situācija ļoti sarežģīta. Tas varētu arī novest pie laika nobīdes. KLP reformas īstenošanā ir nepieciešams izdarīt spiedienu un iet uz priekšu šajā jomā ar finansēm tādēļ, lai mēs varētu praktiski panākt rezultātu un vēl arī paredzētajā laika termiņā. Un vēl man patika jūsu komentāri par saskaņošana, darba saskaņošana pēc Lisabonas līguma. Mums ir eh, trīs institūcijas, mums darbi ir jāsaskaņo saskaņā ar Lisabonas līgumu. Diemžēl šī saskaņošana nav nonākusi līdz gala pieturai. Polijas prezidentūras laikā uh, Mēs sākām ar milzīgu entuziasmu, mums bija ļoti daudz sanāksmes, kur mēs runājām par pielāgošanos Lisabonas līgumam, mēs eh, atcaucāmies uz mūsu regulām, kas ir saistīts ar kopīgo lauksaimniecības politiku. Tā kā sākums bija diezgan cerīgs, bet pēc tam iestājās tāds lēnais periods Dānijas prezentūras laikā, un tas varētu ietekmēt arī KLP īstenošanas grafiku viens no rezultātiem jau tagad ir parādījies, ka tagad ir ļoti daudz grozījumu tieši saskaņošana ziņā ar Lisbonas līgumu, kas ir iesniegti. Te ir ļoti daudz dažādu jautājumu, kas nav nokārtoti, ir arī tehniskas detaļas sakarā ar KLP. Un tāpēc mums ir nepieciešams šo saskaņošanas jautājumu atrisināt ja mēs būtu to izdarījuši jau agrāk, tad daudz problēmas tagad nebūtu parādījušās, bet eh, šobrīd, diemžēl, situācija ir tāda, ka mēs izjūtam spiedienu, mēs nevaram atrisināt daudz jautājumus. Ir arī tehniski jautājumi, kas ir saistīti ar KLP, bet, kā teicu, jau iepriekš saskaņošana ar Lisabonas līgumu ir absolūti prioritārs jautājums. Un vēl arī horizontālie jautājumi. Esmu bijis referents šajā jomā. esmu paudis mūsu nostāju, kas ir parādīsies mūsu sarunās. Mums ir desa ziņojums, laiena ziņojums. Ir nepieciešams realizēt vienkāršošanu. Ir vesela rinda grozījumi, kas tieši skar vienkāršošanu, arī kaut vai agrīnās brīdināšanas sistēmu, kur mērķis ir samazināt uh, risku, ka lauksaimnieks tiek sodīts dēļ kaut kādiem nejaušiem vai netīšiem gadījumiem vai kļūdām, mums ir jādara tā, lai sankcijas un sodi ir proporcionāli nodarījumam, un tas mums arī ir jāizrunā komitejā, un mēs jau esam to darījuši šajā lauksaimniecības komitejā. Mēs negribam, lai sankciju puse būtu pārspīlēta. Teiksim, ja ir kaut kāda kļūda vai netīša rīcība no lauksamnieka puses, nevajadzētu ļoti smagi sodīt, vajadzētu prast nošķirt netīšus nodarījumus no tīšas ļaunprātības, jo varbūt tādi gadījumi, ka lauksaimnieks vienkārši nezina vai jaunās likumdošanas kaut kādām niansēm, tā ir pavisam cita lieta no tīšas krāpniecības. Protams, krāpšana ir kaut kas tāds, pret, mums, pret ko mums jāvēršās ar visiem, visiem līdzekļiem. Lūk, tāda apsvēruma no manas puses, un es ļoti ceru, ka padome un prezidentūra ņems vērā mūsu komentārus un strādās ar mums tuvākos mēnešos. Priekšsēdētāji, paldies, Giovanni. Tātad trīs koordinātori arī referenti izteicās, un tagad Jorgos Papastankosa kungs, un tad Maginis kundze. Paldies. Es vēlētos pateikties um, padomas priekšsādātāju par um, savu prezentāciju, par atbalstu. Vēlētos pateikties um, arī pārējiem runātājiem, taču es vēlētos uzsvērt to, ka būtiski būtu runāt par birokrātijas samazinājumu. Lai samazinātu birokrātiju, Pilnīgi noteikti būtu nepieciešams eh, spērt eh, vairākus soļus eh, šajā virzienā, lai nākotnē mums būtu kopēja lauksaimniecības politika, kurā būtu vienkāršota un kura būtu paredzēta un orientēta tieši uz īstenošanu. Es piekrītu iepriekšējiem, iepriekšējiem runātājiem par saskaņošanas problēmām. Protams, ir jāsaprot skaidri, ka Pielāgošanās Lisabons līgumam nav tikai jautājums par starpinstitūciju sadarbību. Tas ir jautājums, ko nosaka patiesa starpinstitūciju sadarbība, kas būtu padziļināta. Līdz ar to mums ir nepieciešams nonākt pie nolīgumiem, pie savstarpējiem nolīgumiem starp institūcijām. Natēna kungs eh, runāja par eh, KLP ārējo aspektu, kas arī ir ļoti būtisks. Vakar es um, vakariņoju kopā ar um, parlamenta uh, viceprezidentu un ar spīkeriem no Jaunzēlandes. Mums bija ļoti jauks vakars, un viena lieta, ko es um, noskaidroju, attiecībā uz mūsu eksporta produktiem. Numur viens tas būtu vīns. Un kas attiecas uz Jaunzēlandi, kas ir ļoti draudzīga valsts. Mēs nevaram. Tur, tur nav iespējams tā brīvi pasūtīt Eiropas vīnu restorānos. Ir jāsaprot, ka Vēl ir problemātika šajā ārējā frontē. Ir jāsaprot, ka pasaules tirgu, runājot par lauksemniecību, jāpiekāpjas būt ne tikai Eiropai un jāveic dažādas konces koncesijas. Lauksemniecības komitejā mēs jau labu laiku pirms eh, Kipras prezidentūras eh, runājām par to, kāda būtu turpināmība starp Dānijas un Kipras prezidentūru. Un es domāju, ka tas ir ļoti būtisks jautājums, lai būtu šī turpinātība, saiknes starp abām prezidentūrām, lai būtu laba pārvaldība, lai būtu labi rezultāti. Vēl viens jautājums kas um, arī dzen ir ļoti būtisks. Un tas būtu par uh, sadarbību, runājot par uh, demokrātisko leģitimitāti. Es uzskatu, ka cieņa un respekts starp uh, institūcijām ir ļoti būtisks. Nedrīkst aizmirst, ka parlaments ir līdzdalībnieks likumdošanā, lēmumu pieņemšanā, un tas ir pilnīgi noteikti jāņem vērā, runājot par lauksaimniecības ministru padomi. Runājot par šo dosiju, šāda būtu parlamenta nostāja. Ir jāsaprot, ka parlamentam ir ļoti būtiska loma un gal, eh, faktiski eh, galvenā loma Es ceru, ka sešu mēnešu laikā, jūs prezidentūras laikā, jūs izjutīsiet mūsu atbalstu. Mēs um, atbalstīsim jūs um, kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros. Un lai mūsu sadarbība būtu veiksmīga un produktīva. Grazie! Paldies! Tagad došu Magineses kundze vārdu. Paldies priekšsēdētāji. Liels paldies priekšsēdētājiem, prezentūras pārstāvjiem par atnākšanas mūsu sanāksmi. Mēs daudz runājam par KLP reformām, ir jau dzirdēts par to, tāpēc runāšu minimāli, es pilnībā atbalstu kolēģi teikto. Es tikai gribēju atbalstīt tos, kas runāja par budžetu. Tagad mēs esam tādā situācijā, ka, kad lauksaimnieki ir tiešām ļoti pacietīgi, bet eh, viņi saprot, ka mēs prasām no viņiem darīt vairāk. Arī zaļošanas pasākumu KLP liek viņiem veikt kaut ko vairāk, ir vairāk uzdevumu, mazāk naudas eh, šo uzdevumu finansēšanai. Un tad, kad viņi to sapratīs, viņi vairs nebūs tik mierīgi un tik pacietīgi šobrīd patēriņa cenas. Uh, ir eh, apturējuši savu pieaugumu, lai gan ir bažas par piena cenām, bet eh, ir arī problēmas eh, dažādās Eiropas daļās ar cenām, un tas ietekmēs ienākums. Un tāpēc ir jautājums par resursiem. Ko jūs domājat padomē? par um, šo te jautājumu adekvāts budžets lauksēmniecībai, kā to nodrošināt. Arī Dantēna kunga komentārus es atbalstu jautājuma par to, kādi ir citu globālo lauksēmniecības organizāciju uzskati un kādā veidā Eiropa ņem vērā tos. Uh, Es tiešām gaidu detaļas par reformu. Es varbūt runāšu par dzīvnieku labturību. Es atbalstu jūsu komentārs šai ziņā. Tas ir kaut kas praktisks lauksēmniekiem. Tad, kad mēs realizējam KLP eh, reformas, tad vienmēr dzīvnieku labturības jautājumiem ir ļoti svarīgi nozīme tieši ietekme uz vietas. Un tad par dzīvnieku barību un to piegādi. Tāds ir mans jautājums. Tas ir ļoti delikāts jautājums saistībā ar ģenētiski modificētajiem organismiem. Mēs daudz runājam arī par proteīna avotiem. Uh, un mums eh, varētu būt problēmas, jo Ķīna un citi labprāt pērk sojas barību, nedomājot par ģēmo. Un mums ir jādomā, kamēr mēs domājam, tikmēr mēs tiešām ietekmējam gan sojas un sojas produktu pieejamību, gan arī cēnu līmeni. Es zinu, ka šeit ir arī tāda sadarbība ar komisāru Dalīkungu, tas ir viņa portfeļa jautājums, bet kā jūs to domājat atrisināt? Tālāk par aitu marķēšanu, kā jūs plānojat atrisināt šo jautājumu? Te arī būs praktiska nozīme uz vietām. Es saprotu, ka es runāju par praktiskiem jautājumiem, mēs gaidām konkrētu rīcību. Uh, Un citādi mēs ar prieku gaidām sadarbību ar jums, un es ļoti ceram, ka šī sadarbība būs. Mēs zinām, ka otrajā pusē jums būs grūtāki darbi, jo pēc vasaras perioda vajadzēs saraut rudenī. Es ceru, ka jums būs šī izturība. Mēs gaidām reālus panākumus no jums, ja nebūs progresa. Ja nebūs kaut kāda panākuma reformām tuvāko sešu mēnešu laikā, tad uh, mēs varētu arī nepanākt mūsu ambiciozos mērķus sakarā ar KLP uz 1. janvāru 2014. gadu. Paldies, Mēredai Agņu kungs un pēc tam Skierski kungs. Thank, thank you, Chairman. Uh, ever since... Paldies, priekšsēdētāji. Kopš 2009. gadā es tiku ievēlēts Eiropas parlamentā, tad man visu laiku sacīja Agņu kungs, tagad viss ir citādi. Tādēļ, ka Eiropas parlamenta deputāti ir iesaistīti koplemšanā, tagad viņi ir pavisam citādi spēlētāji. Uh, Tagad mēs šeit sēžam mūsu pirmajā tikšanās reizē ar uh, Kipras ministru, un uh, šajā zālē ir kāda astoņa deputāta, un paraugoties, cik plaši ir pārstāvēta komisija un padomu, es esmu ārkārtīgi pārsteigts. Es uh, zinu, ka viņi varbūt strādā šobrīd pie grozījumiem, bet viņi jau to varēja darīt uh, laikposmā starp balsošanu un mūsu pārtraukumu pat zaļie nav šeit pārstāvēti, un pirmo reizi tik, no, no, nu, no, tik svarīgā gadījuma reizē es neredzu, ka te būtu zaļie. Neņemiet man komentāru personīgi, elitrāris kungs. Jūs jau dzird, esat dzirdējis man runājumu pirms tam, bet, eh, ziniet, man ir ļoti nopietnas bažas par to, ka tik maza valstiņa, kas atrodas vidusjūrā, pie vidusjūras eh, varēs kaut kādā veidā tā ļoti būtiski iekustināt eh, KLP reformu, kas ir domā 27 dalību valstīm. Es domāju, ka Kiprai noteikti ļoti eh, smaga situācija, nu, cenšoties to visu virzīt uz priekšu, bet, nu, tas ir izaicinājums, jūs varat pierādīt man pretējo. Un ir vēl viens kāds, vēl kāds izaicinājums. Dāņiem bija veseli seši mēneši Bet te jau nav vienāda spēles noteikuma attiecībā uz prezidentūrām, vai ne? Pirmi, tie, kas eh, dabūna pirmos sešus gadus, tie strādā sešus mēnešus, bet tie, kas dabū pēdējos sešus eh, mēnešus, tiem ir jāstrādā tikai pus no šī laika, trīskāršā ātrumā, lai kaut ko paveiktu. Un tas jums ir vēl viens izaicinājums. Es gribētu pieminēt galvenokārt problēmas ar zaļināšanas priekšlikumu. Kā jūs zināt, te ir runa par trīs sadaļām. Uh, vides, eh, vides eh, tā, pastāvīgās, vida pastāvīgās pļavas un eh, labība. Labības diversifikācija. Jūs jau te runājāt par šo jautājumu, bet, neš, bet liekas, ka nav neviena dokumenta par to, un tāpēc es ierosināju, ka šīs vidas schēmas būtu jāuzskata par vidas fokusētajām zonām. Mans kolēģis piekrita, bet man uh, saka, ka uh, nu, nevienā dokumentā tas tomēr nav pieminēts. Runājot par um, šo situāciju un par mazāk attīstītiem reģioniem vai nelabvēlīgākiem reģioniem, šķiet, ka tagad izskatās, ka zeme tiek izņemta no lauksaimnieciskās ražošanas, un tas ir neprāts. Mans kolēģis Kaplos Santoškungs ir um, izstrādājis tādu kā kompromisu. Dažkārt ir jāņem tas uh, labākais no ļaunumiem, un viņš sacīja, nu kāpēc proteīna augi, kas ir ļoti maz pieejami Eiropas Savienībā, nevarētu tikt stādīt šajos te, uh, šajās zonās. Nu tā nav slikta doma, bet kā tad Pasaules tirzniecības organizācijas to rēģētu? Uh, jo šobrīd mēs, nu, tā kā tādos interesantos ūdeņos iepeldam. Šie zemnieki, viņi jau netiek tā kā uzpirkti vai subsidēti, Būtībā tā ir tāda kā šantāža, kas liek mums eh, ražot šo, šos te proteīna augus. Nu, es gribētu teikt, ka tā ir tiešām šantāža. Runājot par augu daudzveidību, tas eh, Lielbritānijā izrāsīs milzīgas problēmas un nesīs pretējo rezultātu nekā gaidītais. Uh, Mums teica, ka ja ir uh, saimniecība, kas ir lielāka par astoņiem akriem, tad uh, nu, tur, ir, tur nevar būt viena tie paši augi visu laiku. Man šķiet, ka tas ir neprāts. Jo tādās mazās saimniecībās uh, nemaz nav iespējams to īstenot. Mūsu valstī, protams, ir dažāda daudzveidība, bet uh, tiek ietaupīts daudz laika strādājot pēc līdzinējās prakses, un tas ir daudz efektīvāk. Runājot par uh, pastāvīgo pļauju jautājumu, nu, ko tad cilvēki dara Lielbritānijā? Viņi saka, nē, mēs negrib, negribam, lai mums aizliedz uh, šādas te pļāvas, mēs gribam melastību, gribam tagad to, un mēs gribam bļaut šo zāli. Tikai es domāju, ka vajadzētu vēlreiz tā ļoti cieši paraudzīties uz šīs trīs lietām, tādēļ, ka tās nenestos gaidītos rezultātus. Es vienkārši gribētu at atbalstīt arī savu īrijas kolēģi Mairītu Makīnesu kas pieminēja arī IT elektronisko mārķēšanu, tas, tas viss vienkārši nedarbojas tā, kā ir plānots. Paldies! Grazie, eh, eh. kolēģi Aņu! Uh... Paldies kolēģim Aņokungam! Faktiski izņemot problēmu, kas ir saistīta ar grozījumiem, šobrīd ir norisinās arī demonstrācija. Piensaimnieki organizē demonstrāciju, tepat netālu un daži no mūsu deputātiem ir devušies runāt ar piensaimniekiem - Sikerska kungs un pēc tam Malš kungs. Jūs, paldies, jūs prezidentūra sākās ļoti sarežģītā, bet arī interesantā brīdī Eiropas Savienībā. Ļoti daudz, kas notiek daudzās jomās tā ir taisnība, bet tas jums dod iespēju atstāt kādu nozīmīgu zīmi par savu rīcību. Manā skatījumā Mums ir savā darbā nepieciešama uh, tāda sajūta, ka viss uh, norisinās normāli, ka tas nāk šajā reformā, ka tas nāk par labu patērētājiem un lauksaimniekiem. Sāksim ar budžetu. Nav taisnība, ka mums ir uh, vienā līmenī šis te finansējums budžetā. Vecajās 15 Eiropas Savienības dalību valstīs atbalsts tam būtu, ir jā, jābūt ierobežotākam vai mazākam, lai varētu atbalstīt zemniekus no jaunajām dalību valstīm. Tā tika paziņots iestāšanās noteikumos. Un tas ir fakts. Lauksaimnieks saka, ka mums nav stabils budžets, nav tādā pašā līmenī šis budžets kā pagātnē. Uh, bet eh, nu, nevar iedot citiem vairāk, neatņemot eh, kādam citam līdzekļus. Nu, te, ne, te nav runa par eh, ļoti lielām summām, bet ar šīm summām nepietika, lai izpildītu jauno dalību valstu cerības, un tajā pašā laikā, protams, bija jāatņem zinām daļa līdzekļu no vecajām dalību valstīm. Mums ir pārāk daudz eh, dažādu prasību attiecībā uz eh, lauksaimniekiem, piemēram, saistībā ar vidas prasību ievērošanu, klimatu eh, izmaiņu apkarošanu tā tālāk. Un tagad, kad mēs runājam par KLP reformu vai pārtikas drošību vai par lauksaimnieku ienākumiem, jo arī par to nedrīkst aizmirst, tad jāsaka, ka mūsu lauksaimniecības nozara ir kļuvusi mazāk konkurētspējīga. Un tieši tāpēc mums būtu jāpiegriež lielāka vērība mūsu ārējām attiecībām. Jo arī mēs uh, esam piekāpušies savās ārējās attiecībās, bet gal galā par to maksā mūsu zemnieki. Te ir būtībā divi galvenie jautājumi. Pirmkārt, daudzgad finanšu schēma. Mums būtu jādod vairāk iespēju mazāk privileģētajiem lauksaimniekiem, lai lauksaimnieki šajos la mazāk labvēlīgajos reģionos varētu turpināt strādāt un turpināt pelnīt sev iztiku. Otrakārt, es gribētu atsaukties uz tām, uz tiem reģioniem vai rajoniem, kur ir pārāk daudz cilvēku nodarbināt lauksaimniecībā. Jo lauksaimniecībā ļoti bieži ir tiek uh, saglabāts ļoti augsts darba spēka koeficients. Un es gribētu arī izteikt tādu vispārīgāku komentāru. Es gribētu, lai mums būtu ļoti labas attiecības eh, starp eh, šīm trim institūcijām, padomu, parlamentu un komisiju, lai mums būtu sadarbības gaisotne. Man ir kāds draugs, kurš ļoti interesēs par Eiropas Savienību, viņš ir zemnieks, un viņš saka, es gribētu, lai jūs vairāk rūpētos par zemnieku labklājību, nu kaut vai tikpat lielā mērā rūpētos par to, kā par dzīvnieku labturību, un es domāju, ka tas tik tiešām ir taisnība. Paldies! Bene, grazie al viceprezidente Sekirieski. Lielas paldies. Tagad uh, vārds pēdējiem runātājiem, un pēc tam mūs atbild no priekšsēdētāja kunga. Es vēlējos uh, sveikt uh, ministru un sveikt Kipras prezidentūru. Saka runātājs, paldies par jūsu noteiktību, par jūsu mērķtiecību, strādājot ar šo dosie un arī par perifērajiem reģioniem un celām. Tas nozīmē to, ka KLP tiks pielāgota specifiskajām perifēru reģionu vajadzībām, un šeit es vēlētos teikt, ka tas ir tieši saistīts ar tirzniecības, ar komercnolīgumu jautājumiem, piemēram, banānu ražošanas ziņā ar valstīm Latvijā. Es biju trilogā, pirmajā triloga sanāksmē, runājot par kompensācijām šiem ražotājiem. Bija arī ir arī būtiski jau eh, runāt par to, ka programmai būtu jābūt eh, jutīgākai. Tas nozīmē to, ka tajā būtu jābūt eh, ietekmes novērtējumiem, sākotnējiem ietekmes novērtējumiem, kad mums ir šie komercnolīgumi vai radikālas izmaiņas Eiropas politikā, tad mums vajadzētu arī izvērtēt, kāds būtu, kāda būtu ietekme uz šiem ražošanas reģioniem. Līdz ar to mums ir nepieciešami šie ietekmes novērtējumi, lai programma būtu labi pielāgota šo reģionu vajadzībām. Un lai būtu atbalstīta arī ražošana šajos reģionos, kas tiem palīdzētu turpināt šīs lauksaimniecības aktivitātes. Un visbeidzot, es vēlētos teikt, ka Kipras prezidentūra šajā brīdī saskārsies ar ļoti delikātu situāciju un būs uh, ļoti sarežģīti runāt par pārtiks produktu sektoru. Ir pārpalikuma ražošana, kas noved pie tādas situācijas, ka ir ļoti lielas samaksas, kas struktūrāli ir ļoti lielas. Šis pārpalikums noved pie mazām pārdošanas cenām, un tas smagi atsaucas uz lauku reģioniem, jo Uh, lauksamnieki nevar ilgi izturēt uh, šādā situācijā, kad ir lielas ražošanas izmaksas, bet uh, maza cena, kas um, tiek prasīta no pircējiem, un attiecīgi maza samaksa. Līdz ar to pilnīgi noteikti ir jāpētī, kā tas viss darbojas pārtikas rūpniecības ķēdē, un šīs problēmas būs jārisina, lai būtu līdzvērtīga šī vērtība ķēdes eh, abos posmos. Vēlu jums veiksmi, jebkurā gadījumā prezidentūras ietveros. Lies paldies Alveza kungam, paldies visiem kolēģiem. Tagad došu vārdu vēlreiz eh, arī Trāris kungam, lai atbildētu uz kolēģu jautājumiem. Liels paldies, Voklis, un es vēlu veiksmi jūsu prezidentūrai. Lies paldies, priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētāja kungs, godātie komitejas locekļi, kā Kipras eh, prezidentūra mēs ar gandarījumu pieņemam šos priekšlikumus, jo tie ir pamats turpmākām diskusijām, kas būs ļoti būtiskas, un tas skaidri pierāda, patiesu vēlmi nonākt pie šo problēmu risinājumiem. Kipras prezidentūra cieši sadarbosies ar pārējām institūcijām, lai nodrošinātu to, ka rezultāti būtu saskaņā ar pilsoņu vēlmēm un vajadzībām. Un jo īpaši Es vēlētos um, uzsvērt um, vienkāršošanas nozīmi un administratīvās logas samazināšanas nozīmi, kā tas jau tika runāts. Mēs um, nevēlamies, lai lauksaimniekiem būtu jāsaskas ar lielāku birokrātiju situācijā, kad no viņiem tiek prasīts vairāk. Runājot par budžetu, tas ir jāsabalansē, tam ir jābūt vienlīdzīgam atbalsts jāpiešķir sabalansēti un vienlīdzīgi gan dalībvalstu vidū, gan to iekšienē, un tas ir ļoti būtisks aspekts. Mūsu galvenais nolūks ir izskatīt visus iespējamos variantus, kāda ir mūsu rīcībā. Budžeta piešķīrums, kā mēs zinām, ir daļa no daudzgada finanšu schēmas, un kad runa ir šo atbalsta piešķīrumu, tad tas būs eh, šo pārunu centrā. Pat tad, ja ir bijusi neliela nobīde laika grafikā, tomēr tas būs centrālais jautājums. Runājot par padomas atbildīgajām institūcijām un lauksaimniecības jautājumiem vēl nav tikusi pārunāta šī atbalsta piešķiršana. Un šeit, protams, ir jārunā par daudzgadu finanšu plānu un par turpmākajām stratēģijām. Un mēs vēlamies cieši sadarboties ar jums Tādējādi tas mums um, palīdzēs arī turpmākajās pārunās nonākt pie konkrētiem rezultātiem. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienība ir viena no lielākajiem, viens no lielākajiem spēlētājiem starptautiskajā tirdzniecībā, un mēs neapšaubāmi ietekmējam lietas un ietekmējam procesus. Runājot par KLP reformu, es domāju, ka mums visiem būs jāsadarbojas, lai pieņemtu, lai īstenot nepieciešamos pasākumus un stabilizētu tirgu, un lai tiktu galā ar jebkādām krīzēm, kas varētu rasties šīs reformas rezultātā. Mums ir nepieciešams konstruktīvs darbs, mums ir nepieciešama agresīva pieeja aizstāvot mūsu intereses. Tas uh, nav protekcionisms, taču tajā pašā laikā realistiski skatoties uz šo jautājumu, mums būtu jāizmanto tās uh, iespējas kas, uh, un priekšrocības, kas mums ir šo projektu apjoma ietvaros. Un vēl es vēlētos teikt, um, ka runājot par šīm pārunām mēs visi ļoti labi saprotam, ka runājot par daudzgadu finanšu plānu, šīs pārunas pilnīgi noteikti atstās iespaidu uz KLP reformu. Līdz ar to mūsu pamatnostādne ir cieši sadarboties ar parlamentu un ar komiteju. Mēs cieši pāraudzīsim procesu attīstību, lai mēs varētu savlaicīgi izvairīties no grūtībām un neparedzētiem apstākļiem. Runājot par šo daudzgadu finanšu plānu, ir daudzas jomas KLP, kas ir cieši saistītas ar budžeta vadlīnijām. Un es varu garantēt, es varu iedrošināt komiteju, ka Kipras prezidentūra respektēs nostādnes, diskutējot par šiem dosjē un pieņemot gala lēmumus. Όσον αφορά τα θέματα του οριζόντιου κανονισμού. Kas attiecas uz uh, horizontālo regulējumu? Dānijas prezidentūras ietveros uh, padomē tika tehniski analizēti šie priekšlikumi, un um, atbildības sadalījums Runājot par deleģētiem un īstenošanas aktiem, šis nošķīrums um, bija procedūras uh, centrālais jautājums, un Kipras prezidentūra turpinās sadarboties ar um, gan tehniskajā, gan politiskajā līmenī, lai nonāktu pie vispārējas pieejas um, līdz 2012. Uh, gada novembrim vai decembrim. Vairāki runātāji minēja parlamenta lomu pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un mēs, dāmas un kungi, nekādā gadījumā neuzskatām, ka parlamenta loma ir tikai tāda vizuāla, un mēs pilnībā pieņemam koplēmuma pamatnostādnes un pamatojumu, mēs pilnībā apzināmies, ka lēmumi tiek pieņemti kopīgi, un mēs to ņemam vērā. Kā arī mēs pilnībā pieņemam parlamenta līdzdalību šī koplēmuma procedūrā. Jaunais finanšu ietvers noteiks eh, ne tikai KLP budžetu, bet arī noteiks tos noteikumus un standartus, kādi būs jāpieņem. Pirms nonākot pie vienošanās par daudzgadu finanšu ietvaru, kas, protams, būs visnotaļ sarežģīti, Kipras prezidentūrē ir nepieciešams eh, saskaņot eh, savas prognozes un plānus Taču mēs eh, tajā gadījumā, ja padomu nonāks pie slēdzieniem, ka Eiropas Savienības eh, resursi jaunajam programmēšanas periodam būtu krasi jāsamazina. Tātad Kipras prezidentūra meklēs, runājot tieši par eh, KLP budžetu, Mums būs pilnīgi noteikti jādiskutē ar galvenajām iesaistītajām pusēm. Runājot par KLP zaļināšanu, Dānijas prezidentūras ietvaros eh, tam tika veltīts ļoti daudz laika, lai runātu tieši par šo zaļināšanu, un parlaments ir izstrādājis vairākus eh, provizoriskos priekšlikumus. Kipras prezidentūra atzīst, ka šis temats ir ļoti būtisks, Un tas būs saistīts ar budžeta jautājumiem. Un mēs ļoti labi saprotam, ka tie ir savstarpēji atkarīgi jautājumi. Mēs nekādā gadījumā nešaubīsimies tad, ja mums būs jāpieņem jaunas idejas vai jauni priekšlikumi, mēs labprāt tos pieņemsim. Mēs pieņemsim parlamenta nostāju un pozīcijas. Tajā pašā laikā es vēlētos uzsvērt, ka komiteja ar priekšlikumiem ir parādījusi. Komisija ir parādījusi vēlmi sadarboties un atvērtību, vēlmi sadarboties, un tādējādi mēs noteikti nonāksim pie konkrētiem rezultātiem tieši runājot arī par šiem perifērajiem reģioniem, mēs tiem piešķiram ļoti lielu nozīmi. Mēs atzīstam, ka šeit ļoti būtiska lauksaimniecības dimensija, un tādējādi mums ir nepieciešams izprast, kādas ir konkrētās grūtības šajos reģionos, lai varētu tās eh, attiecīgi arī risināt. Tas, par ko tika jau runāts iepriekš, ir ļoti labi sasaucis arī par um, horizontālo um, priekšlikumu jautājumu. Un mēs gaidām arī pagaidu nolīgumu, kas varētu būt nos, noslēgts līdz gada beigām. Un nākotnē mēs turpināsim darbu ar grozījumiem, gan šajā komitejā, gan arī lauka attīstības komitejā. Un paralēli tam mums būs sanāksmes ar ekspertiem no dalību valstīm. Līdz ar to rezultatīvie risinājumi būs eh, adekvāti, varēs tos īstenot. Jūs priekšsēdētāji kungs eh, pieminējāt krīzes piena sektorā. Un jūs teicāt, ka šobrīd ārpus parlamenta ēks notiek protests. Mēs padomē ļoti uzmanīgi sekojam notikuma attīstībai piena tirgu un arī piena produktu tirgu. Pēdējā padomas sanāksmē Luksemburgā tas bija vienīgais darbkārtības jautājums komisārs Čološs. Inf informēs nākam pirmdien ministrus par stāvokli pientirgu. Un arī mēs uzzināsim, kad notiks nākamā padomas sanāksme, mēs uzzināsim par uh, dažādiem pasākumiem, kurus piedāvā komisija, lai atrisinātu šo situāciju, ja tas būs nepieciešams, lai iejauktos šajā jomā. Mēs uh, uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir vienmēr jārēģē ļoti saulaicīgi. Mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie instrumenti. Mēs varam arī iejaukties un risināt šādu veidu situācijas, ir tīpaši gadījumos, ka šī tēma ir tik plaša un tik ietekmīga kā situācija ar piena produktiem, stāvoklis piena tirgū. Uh, Komisija nāks klajā ar papildu pasākumiem, kas vērti uz eh, šīs situācijas sakārtošanu, ko izraisījušas piena cenas. Mēs negribam, lai patērētāji zaudē uzticību mums. Un būs nākamnedēļ tātad pirmdien no komisijas paziņojums. Būs padomes sēde, To vadīs Kipras prezidentūra un komisija ziņos par uh, saviem ierosinājumiem. Kipras prezidentūra grib runāt padziļināti par šo tēmu. Mēs gribam piedāvāt integrētas pasākums, lai sakārtot situāciju vienu tirgu. Mēs gribam cīnīties pret krīzi, mēs turpināsim to ar visiem pieejamiem mums līdzekļiem. Agņokungs arī uzdeva jautājumus Atbildēšu tā, jā, es zinu, apzinos, ka Kipra ir ļoti maza valsts un mūsu resursi ir ierobežoti. Un, mēs esam uzņēmušies milzīgu atbildību, bet tomēr, deputāta kungs, es domāju, ka ja mums tāda uzņēmīga pieeja un atbildīga attieksme un mūsu apņemšanās mums palīdzēs arī virzīt šo ļoti grūto uzdevumu un pārvarēt problēmas. Paldies par uzmanību! Bene. Grazie, Sofokli. Paldies, Sofoklu. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās šajā sanāksmē. Mēs beidzam lauksaimniecības komitejas sanāksmi. Nākamā sanāksme 3. septembris pēcpusdien pulkstens trijos. Es visiem novēlu ļoti jauku atvaļinājumu un, protams, rakstiet grozījumus, bet nepārāk daudz. Lielas paldies visiem!